Līdz ar to tagad mēs esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības punkta šodien, proti par Higinsa kunga ziņojums par stratēģiju attiecībā uz Eiropas ceļu nodevu, elektroniskās iekašēšanas pakalpojumu un vieglo personīgo transporta līdzekļu viņiešu sistēmu. Lūdzu, jums vārds referentkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas ceļu infrastruktūra noveco un tā nepieciešams uzlabojumi. Es savā ziņojumā uzdodu jautājumus. Pirmkārtām, kā mēs varam turpināt finansēt infrastruktūru efektīvi, nekavējot uh, iekšējā tirgus uh, brīvību nākotnē. Otrām kārtām, kā varam nodrošināt, ka. Uh, šis uh, princips lietotājs maksā uh, tiek īstenots un uh, kā varētu uh, Uh, nodrošināt uh, ceļu nodevu iekasēšanas efektīvu sistēmu. Izstrādājot šo ziņojumu, es apzinos, ka uh, EETS darbība līdz šim ir bijusi diezgan neveiksmīga, un komisāra kungs pats to ir norādījis. Tik tiešām ir nepieciešams, lai komisija atgriežas pie sākuma un izskat iespēju panākt labākus nosacījumus, varbūt regulu, lai nodrošinātu ETS e sistēmas darbību. Vairāk svarīgie jautājumi pirmām kārtām - nepieciešams, lai iesaistītās puses pielāgotos ETS e sistēmai. Ir nepieciešams tālāks diskusijas ar pakalpojumu sniedzējiem un uh, nodavu iekasētājiem. Visām iesaistītām pusēm ir jāsanāk kopā, lai izstrādātu sistēmas, kas būtu atbilstošas ceļu lietotājiem. Citiem vārdiem sakot, uh, galvenais uh, problēma jautājums EETS uh, sistēmas īstenošanai ir politisks apsvērums. Un uh, iespēja, ko izmantot vienu struktūru, vienu aprīkojumu ETS e sistēmas darbībai, tas būtu vislabākais risinājums, kas pagaidām netiek nodrošināts. Un šai nostāja arī jāmainās, ir jāstrādā kopā, un es ceru, ka komisija arī ir domā tāpat. Eh, tālāk, nodevu iekasēšana bez eh, barjerām. Arī tāda iespēja pastāv, un ar nožēlu jāatzīmē, ka komisijas paziņojumā nav izspētīta šī iespēja detalizētāk, bet es ceru un iesaku, ka tiek veikti tālāki soļi un tiek veicināts izmantot to visā Eiropas Savienībā. No ja raugamies, kādas ir problēmas, godīga un proporcionāla nodeva iekasēšana ir problēma. Dalība valstīm, kurām jau ir šādas sistēmas, jāļauj tās izmantot, bet iekasētās nodevas, to apjoms, tam jābūt proporcionālam. Dalība valstis ir jāaicina nodrošināt atbilstošo izmaksu struktūru Situācija, diemžēl, dažās dalībvalstīs ir tāda, ka uh, iknedēļas uh, viņiete ir daudz kā dārgāka, ja rezultātā pareiķina nekā gada viņiete. Nodokļi arī tas ir strīdīgs jautājums. Dalībvalstīm ir jābūt brīvām iekasēt uh, šos, uh, šīs nodavas uh, savā jurisdikcijā, savas infrastruktūras ietvaros. Piekrītu komisijai, ka EETS sistēmai jābūt pēc iespējas vienkāršākai ceļu izmantotājiem. Un uzsvars jāliek uz godīgu cenu šai viņetei, kas palīdzētu uh, ceļu satiksmes dalībniekiem. Un arī vides ziņā mēs iegūsim. Ja mums būs Eiropa bez barjerām, mums būs brīva pārvietošanās, iespēja būs mazāk uh, piesārņojuma un mums parlamentam komisijai un padomē visiem vajadzētu kopā strādāt. Uh, lai uh, šis instruments kļūtu darbspējīgs. Paldies! Danke, Herr Berichterstatter. Paldies referentkungam arī šeit. Mēs tūliņ uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Man ir pieteikušies četri runātāji, kuriem es visiem došu vārdu. Mūsu pirmais Runātājs ir Bankī kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mīļie kolēģi, es domāju, ka mēs visi varam būt vienisprātis ar to, ka Eiropas uh, muitas sistēma uh, ceļu nodokļu sistēma nefunkcionē. Mums ir jāizanalizē, kāpēc tas tā ir. Referents Higgins paskaidroja, ka tas neno, nekas nenotiek, jo mums nav stingra regulējuma, kas būtu obligāts katrā valstī. Kamēr mums nav pieņemti pamatprincipi un eh, pamat eh, maksājumi un struktūras, eh, tikmēr mēs nevaram gaidīt, ka mums uzreiz radīsies labi funkcionējoša sistēma. Esmu vienisprātis ar Higinsa kungu. Mums ir jānodrošina tas, ka maksā piesārņotājs. Mums ir jānodrošina tas, lai iekasētā nauda tiek ieguldīta investīcijās infrastruktūrās. Mums ir jau labi piemēri šādai praksē. Paldies! Paldies! Tagad Danēlis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! šī sistēma izmantotājs maksā, nekā nodokļu maksātājs maksā. Eh, šāda veida sistēma ļautu uh, godīgu konkurenci arī attiecībā uz tiem uh, tirzniecības operatoriem, kas izmanto automaģistrāls. Šī sistēma būtu labs risinājums, vienīgi tā jābūt proporcionāla, jāņem vērā dažādās izmaksas. Uh, Higīnses ziņojums ļoti pamatoti pauž mūsu nepatīku saistībā ar divajiem šēršļiem, kas pastāv, lai izveidotu efektīvu nodokļu iekasēšanas sistēmu Eiropā. Pirmkārt, dalību valstu uh, nevēlēšanos kaut ko mainā, mainīt savā sošajā sistēmā, tātad uh, izmantojot E, nodokļu ceļu izmantošanas nodokļu iekasēšanās, un tad arī jāiz, jāparedz direktīvā šādu noteikumu, lai uzlabotu ceļu infrastruktūru. Paldies, Paškas kungs, lūdzu. Precedējusi, važanī, pan komisāru. Paldies, priekšsēdātāji. Esmu ļoti ganarīgs par to, ka Eiropas komisija beidzot ir pieņēmusi to, ka tās projekts par elektronisko nodevu iekasēšana ir bijusi izgāšanās. Dalībās izmanto dažādus instrumentus nodevu, ceļu nodevu iekasēšanā ir piemēram viņetes, eh, mikroviļņu elektroniskie vārti un tam līdzīgi pasākumi. Pat labam ir grūti uh, harmonizēt sistēmu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka nākotnē vienkārši tiks izmantot satelīta sistēma tad arī būs redzams, kas konkrēti piesārņo. Taču saistībā ar privātuma aizsardzības bažām, saistībā ar šo sistēmu, varbūt vispirms vajadzētu piemērot šādu sistēmu tirzniecības transportam, un pēc tam tad eh, mūsu iedzīvotāji redzēs, vai viņi vēlas, lai šāda sistēma tiek izmantot plašāk. Paldies! Un tagad kolēģis Ferēras kungs. Obrigāts, senjor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Ceļu infrastruktūra ir jāatbilst konkrētiem sociālākumiskajiem noteikumiem. Ir, zinām, prasības, kas nepieciešams transportam, un to nevar atdalīt no reģionālā konteksta. Reģionālajām īpatnībām ir jātiek ņemtām vērā kad, kad tiek izstrādā tiesība aktu, un tas attiec ar, piemēram, ceļu nodevām, un kam tie, tās būtu jāmaksā un kam ne. Portugālē automaģistrāla ceļu nodeva ieviešana tajos reģionos, kur agrāk šādas nodevas nepastāvēja, noved pie ārkārtīgi smagām sēkām maziem uzņēmumiem, iedzīvotāju mobilitātei un pat drošībai. Mēs zinām, ka eh, daudzi ieņēmumi ir vienkārši nonākuši eh, ceļu nodeva elektroniskās iekasēšanas sistēmas uzturēšanai. Mēs nevaram šajās debatēs ignor, ignorēt uh, ārkārtīgo izgāšanās pieredzi, kas mums bijusi starp privātu un valsts atbalsts. Paldies! Un tagad pēdējās minūtes komisāram Ševits kungam. Thank you, Mr. Paldies priekšstādātāji, cienījumiem deputāti. Gribu pateikties referentam un uh, uh, deputātiem par ļoti konstruktīvo ziņojumu un grozījumiem par uh, stratēģiju attiecībā uz Eiropas ceļu nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu un vieglo personīgo transporta līdzekļu viņušu sistēmu visiem. Uh, transporta līdzekļiem komisija piekrīt uh, praktiski visai diagnozē attiecībā uz šo ziņojumu un tā nāks klajā šogad ar iniciatīvu, lai veicinātu uh, šādu ceļu nodevu iekasēšanu, attālinātu iekasēšanu. Mēs uh, pievērsīsim uzmanību sastrēgumu uh, izkliedēšanai un lai nepieļautu diskriminācijas starp dažādiem ceļu lietotājiem. Ņemsim vērā ceļu lietotāju tiesības. Pēc iespējas dosim dalību valstīm elastību noteikt ceļu nodevu lielumu, uh, izņemot vienīgi sastrēgumu maksas un uh, atstāt arī dalībvalstu viet, liet, um, ziņā ieņēmumu tālāku sadali. Dalībvalstīm ir nepieciešama lielāka teikšana nosakot uh, ceļu nodevu apjomu. Mēs piekrītam, ka EETS Reģionāla izmantošana nedrīkst nozīmēt to, ka mēs eh, atsakamies no idejas panākt visu Eiropas pārklājumu. Pilnīgs Eiropas pārklājums paliek direktīvas mērķis, kā jau par to ir lēmuši Eiropas Savienības eh, likumdevēji, un mēs sekosim reģionāliem projektiem un raudzīsimies, lai tie iekļautos visas Eiropas Savienības līmeņa projektā. Noslēgumā uzsver vēlreiz. ETS eh, ieviešana, izmantojot reģionālās schēmas, ja tā nebūs apmierinoša, tad komisija spērs soļus un nāks klajā ar jaunām uh, likumdošanas iniciatīvām atbilstoši situācijai. Paldies! Liels paldies komisāru kungam. Līdz ar to mēs uh, noslēdzam šo darba kārtības jautājumu par Higins kunga ziņojumu. Balsošana notiks rīt, pulksten 11.30.